mandātu, un līdz ar to šis mandāts stās spēkā no 25. novembra šajā gadā. Vai kādi iebildumi? Nē, tad uzskatīsim, ka tas ir pieņemts. Saskaņā ar reglamenta 105. panktu priekšēdētā, komiteja priekšēdētā konference ir paziņojusi, ka nav sasnie, saņemti, ka nav saņemti iebildumi par divām rekomendācijām. Tātad eh, šīs komitejas nav izvirzījušas iebildumus pret deleģētajiem aktiem. Līdz ar to šīs rekomendācijas tiek uzskatītas par pieņemtām. Ja kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti 24 stundu laikā neizteiks iebildumus, tad eh, šīs rekomendācijas tiks uh, uzskatītas par